Uh, vienkāršojot uh, dažu publisko dokumentu pieņemšanu. Tātad rekomendācija par otro lasījumu. Un tagad es gribētu dot vārdu referentam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā 14 miljonu Eiropas Savienības uh, pilsoņu dzīvo citā valstī, nevis savā izcelsmes valstī. Lai aprecētos, lai deklarētu bērnu piedzimšanu vai pieprasītu izziņu par nesodāmību, viņiem ir uh, jātiek galā ar diezgan smagnēju administratīvo procedūru. Tātad nepietiek ar to, ka tiek sagatavots oficiāls dokuments viņa izcelsmes valstī, bet šim, do, šim dokumentam ir jābūt attiecīgi legalizētam vai arī ar apostīli, un bieži vien ir nepieciešams arī certificēts tūkojums un apliecināts dublikāts, bet uh, brīva pārvietošanās ir viena no pamatiesībām, kādu bauda Eiropas Savienības pilsoņi. Lai Eiropas pilsonība kļūtu konkrētāka, par to jau tika runāts 2009. Uh, gadā Un, lai uh, palielinātu uzticēšanos Eiropas uh, tiesiskuma telpai, um, tiek ierosināts atcelt šo prasību par apostīli. Septiņus gadus vēlāk šobrīd mums gandrīz ir izdevies to panākt. Tātad šis uh, ieteikums otrajam lasījumam, ko mēs pieņemsim, ir neliels solis uz priekšu, lai vienkāršotu uh, procedūru un atceltu prasību par apostīlu attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir šī priekšlikuma aptvērumā. Tātad eh, tie ir dažādi veidi certifikāti, dzimšanas un uh, miršanas apliecības. Uh, dokumenti, kas uh, ļauj piedalīties vēlēšanās un tā tālāk un tā joprojām. Um, Dažādās valodās sagatavotās veidlapas ļaus vienkāršot procedūru un uh, panākt arī um, apstiprināt tūkojumu. Ir paredzēts arī sagatavot īpašu platformu, kas ļaus apmainīties ar informāciju tieši dažādo iestāžu starpā. Tādējādi, ja kādās administrācijas pārstāvjiem radīsies šaubas par kādu dokumenta autentiskumu, būs iespējams tieši sazināties ar attiecīgajām iestādēm, lai pārbaudītu šo dokumentu. Tad, kad šī platforma veiksmīgi darbosies, tā ievērojami uzlabos uh, arī iespējas konstatēt krāpniecības gadījumus. Uh, šobrīd termiņš ir paredzēts divi ar pus gadi. Tas, protams, ir ļoti ilgi, bet ir nepieciešams laiks, lai šo sistēmu ieviestu un pienācīgi informētu pilsoņus. Mēs esam cīnījušies šeit Eiropas parlamentā, lai uzliktu par pienākumu dalību valstīm uh, pienācīgi informēt pilsoņus par šo jauno likumdošanu ir jāinformē pilsoņi par to, ka apostili tiek atcēts un eh, par to, ka ir iespējams eh, izmantot šāds te automātisks veidlaps. Parlaments arī centies par to, lai veidlapu izmaksas nepārsniegtu eh, tās izmaksas, kādas ir sākotnējā dokumenta sagatavošanai. Īpaši uzstājām arī uz pārskatīšanas klauzulu. Uh, ir jāņem vērā to, ka šis uh, dokuments darbosies un jāparedz iespējas atcelt prasību par apostilā arī attiecībā uz citiem dokumentiem, kas šobrīd vēl nav aptvērumā. Bet mēs būtu vēlējušies iet vēl tālāk un aptvērumā iekļaut arī uh, garāku dokumentu sārakstu attiecībā uz uzņēmumu juridisko statusu, tāpat arī attiecībā uz diplomiem, izglītības certifikātiem un arī invalīdu apliecībām. Ehm, nu, diemžēl ehm, šobrīd mēs ceram uz šo pārskatīšanas klauzulu, bet esmu pārliecināta, ka parlaments rūpīgi sekos tam, kā ehm, šis jaunais noregulējums tiks īstenots. Paldies priekšsādātājiem! Paldies Delvā kundzei. Gribu sveikt mūsu komisāru Jurovs kundzi un dosim viņai vārdu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Pārvietošanās brīvība dod miljoniem eiropiešu lielas iespējas gan personīgā jomā, gan biznesa jomā, veicinot šīs attiecības. 14 miljoniem pilsoņu ir iespēja dzīvot citā dalību valstī, nevis tajā dalību valstī, no kuras viņi nāk. 13% visu Noslēgto laulību Eiropas Savienībā ir starptautiskas, un 50% no MVU ir iesaistījušies pārobežu tirzniecībā. Un es gaidu, ka, šīs, eh, ka šie rezultāti kļūs aizvien labāki. Un šis priekšlikums padara šādu pilsoņu un uzņēmumu dzīvi vieglāku, atceļot nevajadzīgas birokrātiskas prasības. Pēc trīs gadu intensīvām sarunām jūs, uh, balsosiet rīt, un Eiropas Savienības spērs atkal nozīmīgu soli, kas varbūt pat nenonāks avīžu pirmajās lapās, bet noteikti daudzi cilvēki atviegloti nopūtīsies, kad šī regula stāsies spēkā. Šodien, kad cilvēki pārceļas uz citu Eiropas Savienības valsti un vēlas piereģistrēt dzimšanas faktu, slēgt laulību, reģistrēt māju, eh, pieteikties rezidenta atļaujai, tad nacionālās iestādes pieprasa apstiprinātas eh, kopijas, tulkojumus, eh, dažādu veidu apliecinājumus, piemēram, apostiļus. Tas prasa daudz laika un naudas, un tas nebūtu nav nepieciešams. Un šādas prasības attiec uz daudziem dažādiem dokumentiem un dažādām dzīves situācijām. Balstoties uz savstarpējās uzticības principu, šis e, dokuments atceļ šo te prasību autentificēt e, dokumentus, piemēram, ar apostili, un atvieglo prasības attiecībā uz certificētām kopijām un tulkojumiem. Šis dokuments arī ievieš e, multilingvālas standarta formas, lai e, atcelt šo te vajadzību veikt tulkojumus e, un izveidojot arī attiecīgas sadarbības sistēmas starp dalībvalstīm. valstīm. Parlaments jau iepriekš ir e, paudis atbalstu šai regulai, un es gribēju apsveikt e, Rapkai kungu par to, ka viņš ir nodrošinājis plašu atbalstu šim dokumentam iepriekšējā sasaukumā, un gribēju arī sveikt Delvo kundzi un ēnu referentus, kas e, veiksmīgi veda sarunas un vienojās ar padomi, jo tas nebūtu nebija viegli. Un tagad mums ir līdzsvarots kompromiss regula attiecas uz vairākām ārkārtīgi svarīgām jomām mūsu pilsoņiem, it īpaši attiecībā uz šo pilsoņu civilo statusu. Protams, e, ka mēs gribētu, lai šī regula ietvertu arī papildu jomas un dokumentus, kas ir svarīgi uzņēmumiem. Un pateicoties parlamenta apņēmībai, regula iekļauj noteikums par to ār, ātrāku par tās ātrāku pārskatīšanu e, tādās jomās, piemēram, kā izglītības dokumenti, invaliditāte, juridiskais status, status un tā tālāk. Parlaments arī nodrošināja to, ka maksa, ko dalībvalsts var pieprasīt e, par šādu multilingvālu standarta formu, ir saprātīga un ka dalībvalstis informē pilsoņus par to tiesībām, e, izmantojot mājaslapas, lapas un arī uzrunāt šos pilsoņus individuāli. Paldies! Paldies komisijas pārstāvēji, komisārai Jurovai. Un tagad uzklausīsim politiskās grupas. Tautas partijas vārdā lūdzu Radelkungs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, dāmas un kungi! Es gribēju pateikties referentē Telvo kundzei par šo ziņojumu jo pateicoties viņas pūlēm šajās garajās un smagajās sarunās, mums ir šis kompromisa dokuments. Es noteikti varu teikt, ka dalībvalstis nepiekāpās. Un tieši tāpēc šodienas teksts mums patiešām ir liels palākums, panākums gan parlamentā, gan Eiropas pirsoņiem, jo šādi mēs atvieglosim pārvietošanās brīvību un valstu dokumenti, oficiālajie dokumenti kļūs vienkāršāki. Šī regula attiecas uz administratīvu šķēršļu novēršanu, piemēram, eh, legalizāciju izmantojot apostili. Šeit es runāju par dažādiem oficiāliem dokumentiem, piemēram, izziņa par kriminālu sodīšanu vai nesodīšanu, juridisko statusu un tā tālāk. Savukārt, nu, valsts iestādes dalību valstīs varēs apstiprināt un apliecināt šādu dokumentu autentiskumu, kas samazinās krāpšanās risku. Multilingvālā standarta formas atvieglos mūsu pilsoņu dzīvi, ietaupīs laiku, un es uzskatu, ka nākošreiz, kad runāsim par šo regulu, Mums noteikti būtu jāpaplašina tās tvērums, iekļaujot vairāk dokumentu, piemēram, uzņēmēji darbības dokumenti, diplomi, eh, piemēram, par augstāko izglītību un tā tālāk. Diemžēl dalībvalstis nebija gatavas atbalstīt mūsu pozīciju, un šie dokumenti nav iekļauti uh, regulas aptvērumā. Nobeigumā es gribēju teikt, ka es uzskatu, ka dalībvalstīm būtu jāuztic mums vairāk, jo nākošo reizi, kad runāsim par šo dokumentu, mums būtu noteikti jāietver arī papildu dokumenti regulas tvērumā, atvieglot mūsu pilsoņu dzīvi. Paldies! Geringers de Odenbergs kundzes eh, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Jau ilgus gadus eh, Eiropas valstu iedzīvotāji strādā vai studē ārpus savām valstīm viņi bauda savas pārvietošanās eh, brīvības tiesības, un katru gadu ārkārtīgi daudzus dokumentus nāks apstiprināt un eh, pieņemt citās valstīs. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi runāt par eh, procedūru vienkāršošanu tiem iedzīvotājiem, kuri pārceļas dzīvot citā valstī. Un te mēs runājam par veidlapām dokumentiem, kas ir saistīti ar uh, uzturēšanos, ar nesodāmību. Šie noteikumi padarīs dzīvi vienkāršāk tiem iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz citām valstīm, un es vēlos uzteikt to, ka uh, ir paredzētas arī pārskatīšanas klauzulas, kas uh, nākotnē var uh, paplašināt uh, aptvērumu, paturot prātā, ka skolu diplomi un uh, citi dokumenti pagaidām nav tikuši ietvert regulas aptvērumā. Jaunie noteikumi vienkāršos personu pārvietošanos un uh, cerams, ka viņi atzīs to par noderīgu. Es vēlos uzteikt referentu par šo lielisko kompromisu. Tālāk ECR grupas vārdā Džambātska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, es eh, vēlētos pievienoties eh, tiem, kas apsveic kolēģi Delvo eh, pēc šīm ilgstošajām sarunām politisko grupu starpā un apsveikt ar šo lielisko rezultātu, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas iedzīvotājiem. Tas ne tikai mazina formalitātes attiecībā uz dokumentiem, bet pievēršas specifiskākām lietām, piemēram, uh, sodāmības vēsturei un citiem. Šis risinājums mazina arī birokrātiju, sārežģījumus, kas daudzos gadījumos ir pilnīgi nevajadzīgi. Tikšana vaļā no apostīlas ir lieliski jaunumi, jo tā atvieglo dokumentu iesniegšanu, harmonizāciju un arī ievieš Eiropas daudzvalodu formātus, pateicoties kuriem mazinātos arī birokrātiskās izmaksas un grūtības, ar kurām saskaras dalību valstu iedzīvotāji, izmantojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos un veicot savas ikdienas darbības Eiropas Savienības ietvaros šo grūtību mazināšana atvieglos arī dokumentu izdošanu. Es vēlos uzteikt uh, to efektivitāti, ar kādu tika uh, vestas sarunas. Paldies un tālāk zaļo grupas vārdā vārds Hautels kundzei pusotra minūte. Paldies! Es vispirms gribētu pateikties Delvo kundzei par eh, šo svarīgo darbu, kuru viņa nu jau ir pabeigusi. Dokumentu eh, savstarpēja pieņemšana dalību valstu vidū noteikti atvieglo pārvietošanās brīvību, taču, diemžēl, tas ir attiecināms tikai uz noteiktiem dokumentiem. Komisijai vajadzētu izmantot eh, pārskatīšanas klauzulu, jo būtu ļoti svarīgi, lai varētu iekļaut, piemēram, apliecības par invaliditāti šo noteikumu aptvērumā, jo visiem eiropiešiem būtu jābauda iespēja pilnībā izmantot eh, pārvietošanās brīvību, un eh, cilvēki ar invaliditāti ir īpašā uh, Eh, situācija. Es gribu atgādināt, ka attiecīgā ANO konvencija stājas spēkā manā valstī, Somijā, un es gribētu, lai arī Eiropas Savienība gādātu par atbilstību šīs konvencijas noteikumiem. Gribu uzsvērt, eh, ka vēl viena svarīga dokumentu kategorija, ko vajadzētu iekļaut atvērumā, ir dokumenti saistīti ar invaliditāti. Paldies! Vārds uh, eh, EFDD grupas pārstāvēja Džeimsas kundzei. Paldies! Šo noteikumu mērķis ir atvieglot pārvietošanās brīvību, vienkāršojot dažādu dokumentu iesniegšanu Eiropas Savienībā. Līdz ar to šobrīd mēs esam pasnieguši dāvanu tiem, kas mūs apdraudēs. Viņi gūs tieši labumu no šī priekšlikuma, un šis priekšlikums tikai vēl vairāk apdraudēs nacionālo drošību un radīs lielāku spiedienu uz mūsu drošības resursiem. Piemēram, civilā statusa dokumenti, kas tādējādi tiks harmonizēti, ir tie paši, kuri parasti kalpo kā barjeras ar savu atšķirīgumu, un uh, šie ir tie dokumenti, kurus vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā Jāpatur prātā, ka daudzi gūs labumu no šīs universālās pieejas. Mēs jau zinām, cik lētas ir viltotas Eiropas Savienības pases, mēs zinām, cik daudzas Eiropas Savienības pases un citi identifikācijas dokumenti tiek nozakti. Kāpēc gan uh, papildinātu tos pasākumus, kas atvieglo dzīvi personām, kas mūs apdraud. Es brīnos par šo priekšlikumu, par brīdi, kurā tas nācis, par tām mērķiem, kas arī nav rūpīgi apsvērti. Tas nāk par labu personām, kas vēlas mūs apdraudēt. Tāpēc es ierosinu nolikt šo priekšlikumu atpakaļ plauktā un beigt pasniegt šādas dāvanas personām, kas nodarīs mūsu kaitējumu. Tam nav ne īstais laiks, ne īstā vieta. E. Paldies! Tālāk vārds ENF grupas pārstāvēja Butanetas kundzei. Šķiet, ka mēs te uzklausām politisko grupu pārstāvju viedokļus, un tāpēc pēc tam mēs tikai pieņemsim zilās kartītes jautājumus ar personīgiem viedokļiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir grūti atrast šīs, šī priekšlikuma pievienoto vērtību, jo īpaši ņemot vērā to, ka ir tik daudz konvenciju, kas ir jāpiemēro šajā jomā. Es arī neredzu, kāda ir interese sagatavot šādus te daudzvalodu eh, veidlapas, eh, kas, diemžēl, būs jebkādas autonomas juridiskās vērtības. Padome ir ievērojami samazinājusi parlamentu prasības, un parlaments tagad pieķer šai pārskatīšanas klauzulai, kas eh, paredz eh, turpmāk administratīvo atvieglojumu sfēras paplašināšanu. Ja mēs vēlamies eh, tik tiešām cīnīties par krāpniecības eh, gadījumiem, tad šis dokuments ir jāpārskata, un tas mums izmaksās diezgan daudz, bet šobrīd mums ir jāizteno arī eh, taupības pasākumi. Ikdienas nāks konstatēt, ka Schengenas zona ir bīstams, bezatbildīgs instruments. Un šobrīd mēs saskaramies ar nepiedzīvotu imigrāciju, un Eiropas Savienība jau atkal uh, Um, nāk klajā ar šādu te nevienam nevajadzīgu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Paldies. Un, uh, tagad mēs varam pāriet uh, pie zilajām kartītēm. Tikai vienu katram runātājam Cvefkas kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, komisāri, dāmas un kungi! Par laimi mums ir grupas eh, tādas kā uh, Forum National un FDD, kas uh, rūpējas par Eiropas identitāti un mūsu drošību mūsu mājās. Lūdzu, paliksim noslēgti, un es pateicos jums par to, ka jūs rūpējaties par šiem jautājumiem, taču jāteic, ka Eiropas iedzīvotāji gaida kaut ko pavisam citu. Viņi ir ļoti apmierināti ar to, ka parlaments un padome beidzot pieņem regulu, kas atvieglo viņu dzīvi, jo tas ir tieši tas, ko dara šī regula, un tā palīdz miljoniem iedzīvotāju, kuri pārvietojas Eiropas iekšienē. Un te mēs nerunājam par imigrantiem, te mēs runājam par Eiropas iedzīvotājiem. Atzīstiet to vienreiz. Šīs regulas aptvērums acīm redzami nav apmierinošs. Aptvērumam vajadzētu būt plašākam, taču mums vismaz ar kaut ko ir jāsāk, un iedzīvotāji mums būs pateicīgi par jebkuru soli, kas atvieglo viņu dzīvi, lai viņiem nevajadzētu iet pie tulka, lai viņiem nevajadzētu vairāk kārt apliecināt dokumentus, lai viņiem nevajadzētu iegūt eh, vairākus eh, zīmogus eh, valstīs, kurās viņi ierodas. Šis pirmais solis palīdzēs atvieglot iedzīvotāju dzīvi, taču dalību valstīm tagad jāizmanto laiks efektīvi. Mēs nedrīkstam izniekot mūsu enerģiju Un mums tiešām ir jābūt gataviem šai dzīves atvieglošanai. Paldies! Un tālāk vārds nākamajam runātājam uz pusotru minūti vārds koferatī kungam. Paldies, priekšsēdētā! Komisāri! Darbs, ko ir paveikusi Delvo kundze un ēnu referenti, kas strādāja kopā ar viņu, ir patiešām paveikts lieliski Es domāju, ka šī regula ir solis pareizajā virzienā. Un šis brīvās pārvietošanas princips ir tas, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Bez tā Eiropas Savienība nevarētu sniegt tās iespējas, ko tā šobrīd piedāvā. Tā vienkāršajiem iedzīvotājiem ļauj pārvietoties bez liekiem šķēršļiem. Tomēr divas lietas vajadzētu atrisināt eh, nekavējoties. Pirmkārt, būtu svarīgi dalību valstīm informēt iedzīvotājs par šo tiesību aktu. Nav nekādas jēgas veikt pareizus soļus, ja iedzīvotāji par tiem neko nezina. Mums ir nepieciešams, lai šī regula tiktu ātri īstenota. Otrs aspekts, par ko runāja vairāki kolēģi, kas izteicās pirms manis, to starp Cvefkas kungs, ir tā informācija, kas šobrīd nav iekļauta regulas aptvērumā, bet ir ļoti svarīga, kas ir saistīta ar pilsonību, ar dokumentiem, kas attiecas uz uzņēmē darbību, un te ir jārunā arī par diplomiem, apmācību certifikātiem, invaliditātes apliecībām, un citiem dokumentiem. Paldies! Pateicos, un tālāk vārds Škripeka kungam uz vienu minūti. Paldies! Es pateicos uh, par to, ka tiek mazināta administratīvā slodze iedzīvotājiem, bet šķiet, ka vienlaikus arī ideoloģiskas izmaiņas iejaucas šādā it kā vienkāršā priekšlikumā. Te ir runa par ģimeni, par uh, laulībām. Uh, un uh, iedzīvotāji baidās, ka varbūt tas varētu ietvert jaunus noteikumus dalību valstīm. Piemēram, uh, vecāki, šķiet, ka te ir ietverta māte un tēvs, bērna dzimšanas apliecība apliecina viņa identitāti, un tēva un mātes vārds ir ārkārtīgi svarīgs šīs neaizstājumās lomas vajadzētu respektēt, jo ik viens no mums ir piedzimis no uh, savai mātei un tēvam. Ģimene ir uh, vienība, kas ir sabiedrības pamatā. Un uh, tas būtu tikai dabiski, un tas ir dieva dots princips. Paldies par uzmanību! Pateicos, un tālāk vārds Māka kungam uz pusotru minūti. Paldies! Dāmas un kungi, komisāra Jurovas kundze, šajā parlamentā otrajā lasījumā parasti dokuments jau tiek uzskatīts par apstiprinātu. Mēs normāli par to nebalsojam. Par to vajadzētu balsot tikai tad, ja kāds iesniegtu priekšlikumu atcelšanai. Un, un es paskaidrošu, uh, Es apsolīju saviem vēlētājiem, ka es balsošu pret visiem tiem priekšlikumiem, kas tiecas mazināt iedzīvotāju brīvības, taču es neredzu šajā priekšlikumā nekādus ierobežojumus iedzīvotāju brīvībai, un es uzskatu to par noderīgu. Paskaidrošu, šajā priekšlikumā ir ierosināts vienots formāts dokumentiem, tostarp uh, dzimšanas apliecībām, laulības apliecībām un tā tālāk. Ja mūsu iedzīvotājs vēlas pārcelties uz citu dalību valsti, viņam vai viņai nevajadzēs iesniegt apliecinātu tulkojumu, un līdz ar to šis, uh, šis darbības kļūs daudz vienkāršākas. Un uh, neviens neliek dalību valstīm apstiprināt šos dokumentus, šie noteikumi palīdz vienkāršot dokumentu plūsmu. Nu, Un, manuprāt, šis ir labs piemērs starpvaldību sadarbībai, jo ir lietas, ko Eiropas Savienībai nav obligāti jādara, to var paveikt mūsu valdība. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā runātāja Kaufmanas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Likums, par ko mēs lemsim rītdien, eh, skar daudzus miljonus cilvēku, ne tikai tos, kas dzīvo savā zemē, bet arī tos, kas dzīvo citā Eiropas Savienības valstī. Tas ir solis pareizajā virzienā tiem cilvēkiem, kuri vēlas izmantot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, jo gribēja vēl ik vienam vajadzēs dzimšanas apliecību, laulības apliecību vai citu dokumentu. Uh, vai tas ir vajadzīgs kādas apliecības pieprasīšanai, profesionāliem nolūkiem, laulības slēgšanai. Un uh, šos dokumentus uh, starptautiski atzīt Eiropas Savienībā, uh, tas agrāk nozīmēja daudz laika, un uh, šķiet, ka tiek risināta birokrātiskā slodze, kas valdīja agrāk, ir labi uh, darīt galu apostilām, ir labi darīt galu ilgajiem gaidīšanas laikiem iestādēs. Jā, patiešām tā tam ir jānotiek, un tāpēc es varu tikai atbalstīt visus tos kolēģus un kolēģis, kas vērs uzmanību uz to, ka mēs labprāt spērtu soli vēl tālāk. Un, um, Vienkāršot dokumentu procedūru ne tikai privātu personām, bet arī uzņēmumiem, kā to sākotnēji ierosināja komisija. Arī šo dokumentu saraksts būtu papildināms. Un šeit es eh, vēlos atsaukties uz šo pārskatīšanas klauzulu, jo tā mums dod iespēju uzlabot noteikumus. Šī regula ir laba, taču tas ir tikai pirmais solis pareizajā virzienā, proti vienotā Eiropas pieejā uh, iedzīvotāju dokumentiem, un es uh, šeit piekrītu daudzajiem kolēģiem. Mašīts. Paldies, tagad vārds Tomašičs kundzei uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Brīva cilvēku pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības pamatiesībām. Lai pilsoņi pilnībā varētu baudīt šīs tiesības, ir nepieciešams pēc iespējas samazināt administratīvos šķēršļus, kas eh, neļauj viņiem dzīvot vai strādāt citā dalībvalstī. Lai arī es piekrītu komisijas centieniem uh, tajā, ka mums ir jācenšas samazināt bezdarbs, palielinot mobilitāti, tas nozīmē tomēr, ka mums ir jādomā par jauniem pasākumiem. Es domāju, ka mums ir jācenšas pēc iespējas ātrāk atvieglot dzīvi visiem tiem, kas vēlas pārvietoties citviet. Ne politiķiem, ne administrācijas pārstāvjiem nav tiesības stāties uh, ceļā cilvēkiem, kas ir izraudzījušies šādu izvēli. Mums ir jāstrādā pie efektīvākas datu apmaiņas dalībās starpā, lai vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošinātu patiesu brīvu pārvietošanos pilsoņiem. Paldies! Paldies! Jums uh, ir zilās kartītes jautājums, vai atbildēsiet? Lūdzu. Liels paldies, priekšsētāji! Cienamā kolēģe, saka Grapini kundze. Es piekrītu tam, ka mums ir jācenšas atvieglot brīvu pārvietošanos vienkāršojot dokumentu apriti. Protams, ka tādējādi būs iespējams brīvāk ceļot un pārvietoties, bet vai jūs neuzskatāt, ka tikmēr, kamēr mums ir piecas dalībās, kas nav Schengens zonā, Šo valstu pilsoņiem ir problēmas ar brīvu pārvietošanos. Paldies! Atbilde. Hvala lijepa na pitanju. Pa zato sam i rekla da se trebaju... Liels paldies par jautājumu. Tieši tāpēc jau teicu, ka administratīvās uh, problēmas ir jāatrisina. Mums daudz vairāk uzmanības ir jāpievērš uh, tam, lai pilsoņi uh, varētu uh, brīvāk pārvietoties citām dalībvalstīm, bet jādomā arī par iemesliem, kas ļaut pilsoņiem palikt savās izcelsmes valstīs. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajai kolēģei. Komadīnī uh, eh, Kačas kundzei. Paldies! Um, Šis jaunais priekšlikums ļaus samazināt administratīvo formalitāšu slogu. Tas, protams, ir novecojis mehānisms jo e, šobrīd mēs runājam par digitālo vienoto tirgu, bet šķiet, ka padome neizprot to, ka ir iespējams izmantot digitālus risinājumus ikdienā un atvieglot pilsoņiem pārcelšanos no vienas dalībās uz citu. Uh, Man rodas jautājums, kāpēc šie dokumenti attiec tikai un vienīgi uz civil stāvokli apliecinošiem dokumentiem un nevis uz izglītības dokumentiem. Mēs zinām, ka pilsoņi, kas pārceļas uz citām dalībvalstīm, ir spiesti uh, iesniegt šādus dokumentus un mēs zinām, ka nav uh, regulas, kas noteiktu, kāda ir procedūra, lai atzītu uh, šos te izglītības dokumentus un lai pilsoņi varētu turpināt savu dzīvi citā dalībvalstī. Tātad jautājums, kāpēc mēs neatvieglojam šo procesu, lai pilsoņi varētu iesniegt šos izglītību apliecinošos dokumentus arī citās dalībvalstīs. Diemžēl padomu nesamazina administratīvo slogu, un šobrīd, kad Eiropas Savienība cenšas palielināt izaugsmi un nodarbinātību, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu veicināt pārobežu darbību eh, gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem. Mums ir jāizbeidz šī nevajadzīgā, mm, nevajadzīgā administratīvā procedūra, uh, jo tas nenozīmē, ka mums būs mazāka noteiktības attiecībā uz dokumentiem. Digitāli instrumenti ļauj mums nodrošināt gan efektivitāti, gan uh, autentiskumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Regners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā komisārs kundze. Vai jūs zināt, cik sarežģīti ir kādam Austrijas uh, pilsonim, es, protams, varētu pieminēt arī citas valsts pilsoni, uh, kurš izlem savas uh, dzīves nogali um, pavadīt Spānijā, cik grūti viņam ir saņemt pensiju. Viņam ir jāiesniedz apliecinājums tam, ka viņš joprojām ir dzīves, un šis dokuments attiecīgi ir eh, jāapstiprina, tā autentiskums, tas ir jātulko. Un tas, protams, eh, aizņem daudz laika un arī daudz izmaksā. Bet ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies vienkāršot ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā, un tas nozīmē arī, ka mums ir nepieciešama šāda Eiropas Savienība Savienības līmeņa dokumenti. Diemžēl mēs šobrīd vēl neesam tik tālu. Protams, priekšlikums, kas šodien ir mūsu uh, priekšā, ir tikai solis pareizajā virzienā. Sākotnēji Eiropas parlaments pieprasīja vairāk, bet diemžēl mums nav izdevies to panākt. Bet Eiropas uh, Savienības pilsoņi vēlas baudīt šo te uh, brīvību un gal galā tiek atcelta prasība par apostīlu un apliecināt dubli, duplikātu un tūkojumu gadījumā arī notarālu apliecinājumu. Mēs uh, skandinam arī, ka viena no mūsu prioritātēm ir tas, lai jaunieši varētu uh, turpināt studijas citā valstī. Uh, bet eh, šobrīd mums nav izdevies panākt to, ka eh, šajā, šī dokumenta aptvērumā ir arī izglītības dokumenti. Es domāju, ka mums ir vairāk jāstrādā arī pie šī jautājuma, jo tas veicinās Eiropas līmeņa integrāciju. Paldies! Paldies! Tagad vārds Svabats kungams pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi! Vispirms es vēlētos pateikties Delvau kundzei, mūsu referentei jūri komitejā un visiem tiem, kas sadarbojās sagatavojot šo priekšlikumu. Es pateicos visiem kolēģiem par īstenotajiem centieniem. Kompromiss uh, parāda to, ko mēs varam sasniegt. Esmu pārliecināts, ka dokumentu ticamība ir viens no pamatiem tiesiskuma tāpā, tāpēc mums ir rūpīgi jāapsver visas izmaiņas šajā jomā. Taču es uzskatu, ka Eiropas Savienības pilsoņi sagaida daudz vairāk kā tikai ļoti lēnu un pakāpenisku normu harmonizēšanu, jo īpaši šajā jomā. Tāpēc jāpauž nožēla par to, ka dalībās nav vēlējušās iet tālāk. kā to sākotnēji piedāvāja komisija. Es ceru, ka pakāpeniski mums izdosies ne tikai samazināt uh, grūtības un sarežģījumus, bet uh, tik tiešām izveidot šādu kopīgu tālpu, jo tikai šāds pasākums radīs uh, reāls rezultāts ne tikai pilsoņiem, bet arī uzņēmējiem un pārliecinās viņus par Eiropas Savienības vienoto vērtību. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam Čevskī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Ir vairāk nekā desmit miljoni Eiropas Savienības pilsoņu, kuri izmanto brīvas pārvietošanās uh, radītās iespējas. Dzīvojot citā dalībvalstī, pilsoņi saskars ar ļoti smagnēju administratīvo procedūru, kur nepārzina, un tas rada milzīgas grūtības, ne tikai administratīva rakstura. Vienkāršojot procedūras, šis uh, priekšlikums uh, piedāvā atvieglot procedūru attiecībā uz civilstāvokli apliecinošiem dokumentiem, un es priecājos par šo iniciatīvu. Uh, jo ir simtiem tūkstoši eh, dokumentu, kas ik gadus tiek eh, legalizēti un apstiprināti, bet mums ir jāceļš nodrošināt lielāku uzticēšanos dalībvalstu starpā, lai pilsoņi varētu aiztaupīt laiku un arī līdzekļus. Šī uh, priekšlikuma patiesā pievienotā vērtība ir šie daudzās valodās sagatavotie eh, standarta dokumenti, veidlaps. Par to es priecājos, jo tas nozīmē, ka, piemēram, Slovākijā dzīvojošie Ungāri varēs iesniegt dokumentus eh, varas iestāžu pārstāvjiem eh, savā dzimtajā valodā, nesagatavojot duplikātu uh, legalizāciju. Paldies! Paldies! Tagad vārds būs kungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Pirmkārt, es arī gribēju sveikt referenti un ēnu referentus ar šī ziņojuma sagatavošanu. Eiropas Savienību galvenokārt nosaka personu, preču, pakalpojumu kapitāla brīva kustība. Šodien mēs runājam par personu brīva kustību Eiropā, kas principā ir pieņemama, lai gan ne visas valstis ir Schengenes zonā. Diemžēl administratīvais sloks un pārrobežu dokumentu atzīšana būtiski ietekmē personu brīvu kustību un ir nepieciešams noteikti praktiskus instrumentus, kas var atvieglot pilsoņu dzīves, ja viņi ceļo uz citām valstīm vienotībai un daudzveidībai ir jābūt redzamai arī biruf, birokrātiskajā zonā, un mums ir jānojauc šīs valodas un birokrātiskās barjeras, jo mums ir jāņem vērā pilsoņu vēlmes un vajadzības, un šis dokuments ir būtisks solis uz priekšu Eiropas integrācijas ceļā. Mums ir nepieciešama pakāpeniska pieeja šai integrācijai un jāsāk varbūt ar tādu šaurāku aptvērumu, uh, attiecībā uz civilstāvokļu dokumentiem, bet vēlāk mēs varam arī paplašināt ietver to jomu. Tomēr uh, mums nevajadzētu arī aizmirst par noteiktības un tiesiskās noteiktības principu, kas ir šo dokumentu pamatā. Un es uzskatu, ka šis priekšlikums ir jauns stimuls personu brīvas kustības nodrošināšanai. Tagad esam nonākuši pie brīvā mikrofona. Mums ir vairāki runātāji. Pirmā ir Tapardels kundze. Kolēģi, mums ir aizvien vairāk eiropiešu, kas dzīvo, mācās vai, dzī vai studē citās Eiropas valstīs. Un šis priekšlikums vienkāršot uh, publisko dokumentu pieņemšanu ir patiešām svarīgs uh, gan vienotajam tirgum, gan pilsoņiem, Jo šeit es, piemēram, runāju par darbiniekiem, kam jāpierāda, ka viņi ir samaksājuši nodokļus, vai par studentiem, kam ir zināmas eh, oficiāls attiecības ar savām universitātēm. Un birokrātija patiešām ir kavēklis Eiropas brīvību ceļā, un tieši tāpēc šis dokuments ir nepieciešams, bet tas ir nepietiekošs uh, solis uz priekšu, jo mums būtu jāpalielina šādu pieņemto dokumentu skaits, un jānodod arī zināma atbildības joma no pilsoņiem uz uh, oficiālām iestādēm, lai pilsoņiem būtu mazāk uh, stresa un nāktos saskarties ar mazākām izmaksām. Un šis priekšlikums tieši to arī nodrošina. Manuprāt, šis uh, dokuments palielina uzticības starp dalībvalstīm un pilsoņiem, kas aizvien vairāk pārvietojas Eiropas teritorijā. Marijas kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir tāds kā oksimorons. Laikā, kad daudzas valstis turējuši Schengen zonas darbību, mēs šeit runājam par brīvās kustības veicināšanu, vienkāršot šo dokumentu pieņemšanu. Protams, ka tas atvieglos e, pilsoņu dzīvi, un tas ir svarīgi. Un mēs šeit e, runājam par aposteļu atcelšanu. Tad šeit mēs runājam par darbu ārzemēs, par prasību ierobežošanu un tā tālāk. Un uh, minam arī to, ka ir nepieciešams paplašināt ietverto dokumentu loku, piemēram, attiecībā uz invalīdiem. Bet mums ir jāatceras arī par drošību, un šeit aposteļa atcelšana ir ārkārtīgi svarīga, jo pie mums ierodas uh, jaunu cilvēku plūsmas no Eiropas dienvidiem. Uh, Un tā ir tāda smadzeņu aizplūšana, kas būtu jāaptur. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mums ir jādomā ne tikai par pārvietošanās veicināšanu, bet arī par citiem reģioniem Eiropā. Paldies! Heisa kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka šis priekšlikums nāk par labu pilsoņiem un vienotajam tirgumam Un tas ir pilnīgi loģiski, mums ir standarta formas eh, multilingvālā veidā. Un šī regula ir tāds praktisks piemērs, kā mēs nodrošinām, ka Eiropas Savienība strādā par labu parastajiem pilsoņiem. Kā tika norādīts, eh, mēs sākam tikai ar laulību apliecībām un dzimšanu apliecībām, bet es gribētu aicināt komisiju un parlamentu kļūst drosmīgākiem, ja tīpaši attiecībā uz jaunajiem cilvēkiem, eh, kam ir svarīga šo diplomu tulkošana. Mēs zinām, ka apmēram 6 līdz 8% Eiropas pilsoņu ceļo un, darb, un strādā citās Eiropas valstīs. Mums ir jānodrošina, ka viņu došanās uz šīm valstīm ir pēc iespējas eh, vieglāka. Un jāsaka, ka īriem, kas ceļo uz Eiropas Savienību, šis te ceļošanas process varētu būt ārkārtīgi grūts. Uh, Un tieši tāpēc šāda multilingvāla standarta dokumenta ieviešana patiešām ir loģisks solis, bet mums ir jābūt drosmīgiem un ambicioziem, un es uzskatu, ka šis dokuments ir tikai pirmais solis, nevis pēdējais šajā ceļā. Paldies! Eh, Jakovčič kungs, lūdzu, viena minūti. Paldies! Paldies, ka izrunājat manu uzvārdu pareizi, jo parasti to ir diezgan grūti izrunāt. Arī pat itāļiem. snažno pozdravljam ovaj napor komisije da standardiziramo ključne dokumente svakoga građanina. E, Diemžēl šobrīd ir problēmas ar tehnisko tulkojumu nodrošināšanu. Katram pilsonim, protams, e, sistēmas digitalizācija un e-pilsoņa e, sistēma, kas jau izsākus savu darbu Horvātijā, patiešām labi darbojas. Un daudzām dalībvalstīm vajadzētu uh, apsvērt šo iespēju, jo e-pilsoņu sistēmā ir pieejami visi šie dokumenti, kādi pilsoņiem vispār ir. Tāpēc sāksim ar galvenajiem dokumentiem, bet neapstāsimies, iesim vēl tālāk, iekļausim izglītības dokumentus, citus dokumentus, kas ir nepieciešami nodarbinātībai. Tātad viss, kas pilsoņiem nepieciešams, virzīsimies uz priekšu, neapstāsimies. Senodinas kungs. Tad prasības atcelšana par aposteļu un legalizācijas izmantošanu, protams, ierobežo birokrātiju un atvieglo pilsoņu dzīvi. Oficiālos dokumentus varēs iegūt ātri, un to autentiskumu arī varēs ļoti ātri apliecināt. Un tam nevajadzētu radīt problēmas mūsu pilsoņu dzīvēs ir arī veidi, kā varētu risināt šos jautājumus, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un dalību valstīm būtu jāuzlabo savu pilsoņu dzīves, nodrošinot to, ka šiem pilsoņiem nav jāvelta laiks un nauda šādu procedūru veikšanai. Tomēr šīs regulas aptvērums ir ierobežots, un, manuprāt, eh, šis aptvērums būtu jāpaplašina, tomēr ņemot vērā arī eh, drošības un autentiskuma jautājumus. Negresko kungs lūdzu vienu minūti. Mums ir jāveicina par pilsoņu brīva kustība, un šis ir ārkārtīgi svarīgs solis šajā virzienā, jo šī regula atceļ nepieciešamību pēc eh, apastiļa eh, vairāku svarīgu dokumentu izmantošanas jomā. Tiek runāts arī par eh, standarta formu ieviešanu dažādās valodās. Tomēr es nesaprotu, kāpēc šajā regulā netiek iekļauti certifikāti vai diplomi par izglītību, par nodarbinātību vai par dokumentiem, kas ir svarīgi uzņēmumiem vai, piemēram, invalīdu eh, vai invaliditātes dokumentiem, vai tad viņiem nav tiesības uz brīvu pārvietošanos. Kāpēc mums bija nepieciešams arī tik ilgs laiks, piemēram, trīs gadi, lai viestu IT programmu, lai pārbaudītu šos dokumentus? Uh, jo ir skaidrs, ka šāda dokumenta verifikācija ir ārkārtīgi dārga. Es pats esmu dzīvojis ārzemēs ilgu laiku, un četru miljonu rumāņu, kas dzīvo citās Eiropas valstīs vārdā, es gribēju pateikties par šo dokumentu un aicināt paplašināt atvērumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Komisāra Jurova. Lūdzu jūs pirmā un tad referents. Paldies, dāmas un kungi! panāktais kompromiss noteikti radīs lielu materiālu labumu mūsu pilsoņiem, jo viņiem vairs nebūs netērē laiks un nauda, lai vienkārši saņemtu kaut kādu apliecinājumu no citām iestādēm, pirms viņi var šo dokumentu uzrādīt kādā citā dalību valstī. Es varu arī pati apliecināt, ka uztveru šo te kā tikai pirmo soli mūsu ilgajā ceļā uz priekšu jo ir ļoti daudz darba arī šajā jomā vēl jādara. Bet gribu teikt, ka šis ceļš sākās jau pirms septiņiem gadiem, izmantojot Stokholmas programmu. Un noteikti tiek plānots e, un, un tiek paredzēts, ka mums ir jādara viss, e, lai pēc iespējas samazinātu šo administratīvo slogu un birokrātiju tiem pilsoņiem, kas vēlas doties uz citām valstīm, gan strādāt, gan, gan varbūt ceļot. Uh, lai viņi varētu pilnībā izbaudīt šo brīvo pilsoņu kustību. Es apstiprinu, ka arī man ir līdzīga izpratne par šo jautājumu. Attiecībā uz uh, to, kas mums jādara nākotnē, un es saprotu, ka jūs noteikti vēlaties paplašināt regulas tvērumu, iekļaujot arī izglītības dokumentus, invaliditātes dokumentus, uzņēmējdarbības dokumentus jo mēs arī vēlamies aicināt eh, uzņēmumus eh, vai veicināt to, ka uzņēmumi arī eh, izbauda šo te brīvās kustības, šīs brīvās kustības priekšrocības. Protams, ka šeit ļoti daudz, kas vēl ir jādara, un es patiešām arī gaidu tālāku sadarbību no jums un gribu pateikties par atbalstu šim priekšlikumam. Paldies! Paldies komisārs kundzei, un tagad došu vārdu Delvo kundzei. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdā. Vispirms es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par atbalstu un pienesumu, un es vēlētos atvainoties Rapkai kungam, jo mums eh, neizdevās uh, izglābt viņu ambiciozo ziņojumu, kuram bija eh, vairākuma atbalsts pirmajā lasījumā. Pēc šīm debatēm vēlētos izteikt dažus komentārus. Vispirms jāsaprot, ka šis ir piesardzīgs uh, solis uz priekšu, lai vienkāršotu uh, ikdienas dzīvi pilsoņiem un ceru, ka tam sekos arī citi soļi. Otrakārt, šī informācijas apmaiņas platforma, kas ļauj izveidot uh, informācijas aprīts tīklis starp administrācijas pārstāvjiem un uh, ļauj tieši informācijas uh, apmaiņu attiecīgo iestāžu starpā, pretēji tam, kas izskanēja, ir lielisks instruments cīņā pret krāpšanu krāpniecību daudz efektīvāk nekā eh, šis apostila, kas eh, patiesībā ir tikai zīmogs, zīmogs kura autentiskumu ir grūti pārbaudīt. Un treškārt, esmu pārliecināta, ka eh, šis noregulējums ir milzīgs solis uz priekšu, ja ar to izdosies palielināt uzticēšanos dalībvalstu starpā. Tas mums ir nepieciešams. Uh, Ja vēlamies izveidot Eiropas tiesiskumu telpu un veicināt pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropā. Un visbeidzot, ļaujiet man, komisārs Kundze, teikt, ka es nezaudēju cerību, ka pavisam drīz mums uz galda būs priešlikums, kas ļaus ne tikai pieņemt šādus te publiskos dokumentus, bet arī panākt to atzīšanu citās dalībvalstīs. Paldies, priekšsēdētāji! Grācie! Mad... Paldies! Madī kundzei un uh, apsveicam ar šo labi izstrādāto ziņojumu. Tālāk darba kārtībā ir.